Ça va être fait sur l'ordinateur. Bien. Là aussi. Très bien. Buenas tardes. Vamos a, a dar comienzo a esta mesa de trabajo sobre el mercado. Tātad mēs varētu sākt mūsu šodienas eh, sēdi. Mūsu šodienas jautājums ir enerģijas iekšējais tirgus, regulējums un cenu politika, un tā ir ļoti laba iespēja apmainīties viedokļiem ar Eiropas parlamenta deputātiem. Šeit sēdē būs arī Nacionālo parlamentu deputāti. Bija problēma ar spāņu, tulkojumu spāņu valodā, nu katrā gadījumā šī iespēja ir ļoti laba, lai varētu apmainīties viedokļiem. Liekas, ka mums ir vēl kāda tehniska problēma. Nē, liekas, ka tā arī ir atrisināta. Tā tad. Runāsim par enerģijas iekšējo uh, tirgu, konkurenci un energocēnu veidošanu. Līdz priekšsēdētāja ir man blakus un Spāņu parlamenta deputāts ir ziņotājs, un arī Štrāskungs šo pēcpusdienu būs šai sēdē. Viņi izteiksies par šo jautājumu. Pēc tam jūs varēsiet uzdot jautājumus, mēs diskutēsim. Es lūdzu jūs pieteikties šeit prezidijā un tieši pie manis, ja jūs vēlties uh, uzstāties un uzdot jautājumus. Līdz ar to dod vārdu uh, līdz priekšsēdētājai. Oh. Thank you, colleague. I can say so. Paldies, kolēģi. Es vēlus, vēlos sveikt visus dalībniekus mūsu darba grupas sanāksmē par Eiropas uh, vienoto uh, enerģijas tirgu, konkurenci, regulēšanu un cenu noteikšanu energoresursiem. Es vēlos sveikt arī mūsu vidū uh, Lavilas Martīnes kungu, kurš būs referents mūsu darba grupā. Uh, šie jautājumi, ko mēs šodien apspriedīsim, jau daudzus gadus ir nodarbinājuši Eiropas parlamentu, un joprojām Eiropas uh, parlaments pie tiem strādā. Eiropas Savienība sākās kā Eiropas ogļu un tērauda līgums Uh, pēc tam 70. gados pie enerģētikas jautājumiem daudz tika strādāts. Pēc 30 gadiem Lisabonas līgumā ir iekļauts pants par enerģētikas jautājumiem, bet ar to vien vēl nepietiek. Mums ir trīs darba grupas izveidotas, kas atbilst uh, to izaicinājumu stratēģijai, ar, uh, struktūrai, ar ko mēs saskaramies enerģētikas jomā. Uh, Uh, Eiropas uh, Savienība ir jāpaukstina energoapgādes drošība un ir jācenšas nodrošināt saprātīgas energoresursu cenas patērētājiem. Ir jāveido mūsu kopējais tirgus enerģētikas jomā. Eiropas parlaments ir pieņēmis vairākus tiesību aktus šai jomā visjaunākais no tiem ir pagājušā gadā pieņemtā trešā energo pakete, bet mēs saskarāmies ar iepriekš ja pieņemto tiesību aktu īstenošanu, īstenošanas problēmām. Eh, eh, tāpat ir jācenšas paaugstināt konkurence šajā jomā, jo tirgus joprojām ir ļoti koncentrēts un uh, Uh, uzņēmumi bauda lielu valdību atbalstu. Daudzi no šiem jautājumiem, uh, kas mums jārisina, joprojām ir dalību valstu kompetencē, un uh, to prātā paturot, mums ir jādomā par iespējamiem risinājumiem. Jautājums, kā strādāt Eiropas Savienības un dalību valstu līmenī, lai nodrošinātu efektīvu energoresursu tirgu, kas piedāvātu energoresursus par saprātīgu cenu patērētājiem. Eiropas parlaments drīz sāks eh, darbu pie ziņojuma par enerģētikas eh, rīcības plānu 2011-2020 gadam. Mēs arī gaidām Eiropas komisijas priekšlikumu par Eiropas enerģijas infrastruktūru. Tagad es došu vārdu Laviņas Martīnes kungam, mūsu darba grupas referentam, lai ierosinātu mūsu debates. Paldies priekšsēdētājiem un vispirms es vēlētos norādīt, ka šīs sanāksmes ir ļoti interesantas visām darī, dalību valstīm Mums uh, nav vienota tirgus energo resursu jomā un mums ir jāizveido nepieciešamais pamats uh, elektrotīklu starp savienojumiem, lai varētu izveidot vienotu tīklu Eiropā 21. gadsimtā. Šodien Eiropa ir nepieciešama kopīga politika ar vienotu pamatu, jo pretējā gadījumā mums uh, citas valstis uzspiedīs spēles noteikumus. Uh, mums ir jābūt vienotiem, lai mēs kaut ko sasniegtu. Par to liecina arī Kopenhāgenes uh, rezultāti. Mums ir nepieciešams inovācijas, ir jārada jaunas darba vietas, ir jānodrošina energoapgādes drošība Eiropā, ir jāatbalsta atjaunīgie enerģijas avoti. Eiropas enerģētiskās polit enerģijas politikas uh, prioritāte un mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu energoresursu apgādi patērētājiem un uzņēmumiem. Ir uh, nepieciešams uh, cīnīties pret klimata pārmaiņām pasaules mērogā, ir jārada jaunas darba vietas Eiropā un tam visam ir jābalstās uz kopīgu stratēģiju. Uh, veidojot Eiropas eh, energoresursu iekšējo tirgu, ir eh, jāīsteno ja inovācijas, lai samazinātu CO2 izmešus. Un mums ir arī nepieciešams palielināt starp savienojumu skaitu energoresursu tirgu. Mūsu kontinentā nav uh, lielu energoresursu krājumu, tādēļ daudz kas ir darāms šai jomā. Mums ir jāstrādā pie tīru energoavotu attīstības uh, līdz uh, šim vēl nav izveidots pietiekams skaits starp savienojumu, ir nepieciešams nodrošināt finansējumu visiem šiem pasākumiem. Uh, Eiropas Savienībā nav pietiekami reglamentēti šie jautājumi. Mums ir jārīkojas, lai pārvarētu pastāvošos šķēršļus un lai garantētu energoapgādes drošību. Mums ir jādomā par solidaritāti, mums ir jācīnās pret klimata pārmaiņām un jādomā par tīriem enerģijas veidiem. Tagad mums ir uh, pienācis brīdis pāriet no teorijas uz prakses, pasaule attīstās un Eiropa arī nevar stāvēt un noskatīties uh, mums ir jārīkojas, mums ir uh, jāveido vienotais tirgus, tā mēs spēsim būt konkurētspējīgāki un nodrošināt ilgtspējīgu attīstību. Tas viss nāks uh, par labu mūsu pilsoņu interesēm. Uh, tādēļ ir nepieciešams veidot vienoto tirgu. Pēc ANO datiem Uh, vairāk nekā pusotram miljārdam cilvēku pasaulē nav pieejama elektroenerģija. Un mums vajadzētu padomāt par to, kā mēs varētu šo problēmu risināt, kā mēs varētu dot savu ieguldījumu šai jomā. Mums ir jādomā par ilgtspējīgu attīstību, lai mēs uh, neuzliktu slogu turpmākajām paudzēm. Un tas mums palīdzēs arī būt konkurētspējīgākiem pasaules mērogā. Mums ir jārīkojas kopīgiem spēkiem, 27 Eiropas valstīm ir jāstrādā kopā. Un mēs saskaramies ar dažādām ekonomiskām problēmām, un mūsu bērnu un cilvēces nākotnes vārdā mums ir vajadzīgi ilgtspējīgi enerģijas avoti, atjaunīgi enerģijas avoti, un mums ir jādomā par mūsu nākošām paudzēm. Paldies vārds uh, Rolfam Štrauham. Pārstāv Eiropas centrālo banku. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, Um, mēs uh, šodien piecos uh, publiskojām ziņojumu par uh, Eirozonas ekonomikas struktūru, un daži no šiem jautājumiem varētu interesēt arī jūs. Šis ziņojums par Eiropas enerģētikas vienāto tirgu uh, uh, ir mūsu šīs dienas darba kārtība. Mums ir uh, jādomā par to, kā nodrošināt uh, energoavotus, ņemot vērā pilsoņu pirktspēju. Šis um, ziņojums ir ļoti plašs. Šeit ir pārskats sniegts par attīstību pēdējos 50 gados, par to, kā energoresursu cena ietekme enerģēt, eh, ekonomisko aktivitāti. Eh, trešajā sadaļā mēs eh, runājam par energoresursu cenu ietekmi uz inflāciju, un šajā darba grupā savā uzrunā es galvenokārt runāšu tieši par šiem jautājumiem. Nākošajā slaidā jūs redzat nelielu konceptuālu ietvaru, kas atspoguļo energoresursu cenu ietekmi uz inflāciju, un mēs šeit varam redzēt pirmā posma un otrā posma ietekmi. Pirmā posma ietekme ir tieša, energoresursu cena ietekmē patērētāju cenas un Uh, ir arī netieša ietekme, kas, uh, jo energoresursu cena ietekmē ražotāju un tas uh, ietekmē arī patērē, patēriņu preču cenu. Otrs posms ir uh, energoresursu cenu ietekme uz cenu veidošanas mehānismu, inflācijas prognozēm un algām. Tātad vispirms mēs pārējām pie uh, tiešo iete, tiešās ietekmes izvērtējumu. Uh, šeit jūs redzat uh, šķidrās degvielas uh, cenu izmaiņas un šķidrās degvielas cenu izmaiņu galvenais uh, Uh, cēlonis uh, ir uh, bijis naftas cenu pieaugums no 10 centiem līdz 40 centiem. Otrs galvenais cenu pieauguma cēlonis ir uh, nodokļi, kas arī ievērojami ir pieauguši pēdējo desmit gadu laikā, un šo pieaugumu var saistīt ar akcīzes un PVN, PVN pieaugumu. Nodokļu pieaugums arī izskaidro lielās degvielu cenu atšķirības dažādās Eiropas Savienības valstīs. Nākošais punkts ir tas, kā uh, enerģētikas resursu cenas uh, ietekmē patēriņa cenas. Ja, piemēram, uh, naft, rafinētās naftas cena pieaug par desmit centiem, tad šie desmit procentu, desmit procentu pieaugums uh, atspoguļojas uh, cenā ļoti ātri. 50% pieaugums uh, parādās 5-6 nedēļu laikā un 10% pieaugums parādās 1 uh, līdz 2 nedēļu laikā. Šeit gan pārsvarā cenās atspoguļojās naftas cenu pieaugums, nevis kritums. Ja mēs uh, pārējām no šķidrās degvielas cenu pieauguma uz otru svarīgāko enerģijas uh, energoresursu cenu komponentu, proti elektrību un gāzi. Šeit ir 2,1 un 3,8% patēriņa grozā šo resursu īpatsvars. Tad grafikā ir redzams, vis, redzam vispārējā ietekme elektrības cenu sadalījuma atšķirības uh, ir lielākas nekā attiecībā uz gāzi. Uh, pa labi jūs redzat uh, zināmu konverģenci attiecībā uz gāzes cenām, bet uh, šādu attīstību mēs nekonstatējam attiecībā uz elektrību. Vēl viena īpatnība runājot par gāzes un elektrības cenām, par šo atšķirību virzītāju spēkiem uh, mēs galvenokārt varētu runāt par nodokļiem, konkurenci un peļņas procentu. Bet tāpat kā šķidrās degvielas gadījumā, arī cenu atšķirības galvenokārt ir skaidrojamas ar nodokļiem, lai gan varbūt mazākā mērā nekā šķidrā, šķidrai degvielai. Uh, Tāpat sadales tīklu izmaksas arī ietekmē cenas, bet uh, vairāk tas sakāms par elektrību nekā par gāzi. Nākošais svarīgs jautājums ir konkurences ietekme uz cenām. Protams, ir zināmas grūtības izmērīt, uh, tā sakot, konkurences līmeni, ir de jure situācija un de facto situācija. Tāpat ir uh, ražošanas ķēdes posmi, kas ir dabiskie monopoli, un tādēļ šis regulējums nevienmēr ir optimāls. Pēdējo desmit gadu laikā ir sasniegts uh, Uh, ievērojams progress energoresursu tirgū šajā jomā, bet tomēr ir vēl daudz kas darāms, lai paaugstinātu konkurenci un atdalītu ražošanu no sadales tīkla. Uh, šeit ir uh, trīs tāds rādītājs, kā trīs lielāko uzņēmumu īpatsvars tirgu. Mazumtirzniecības joma ir, zinām, diezgan mm, decentralizēta attiecībā uz gāzes un elektrības tirgu. Uh, bet uh, šeit tomēr ir vēl diezgan liela koncentrācijas pakāpe konstatējama. Šajā ziņojumā mēs aplūkojam arī empiriskos datus par to, kas ietekmē tirgu mēs konstatējam, ka energoresursu tirgu liberalizācija ir palīdzējusi pazemināt resursu cenu, un to mēs konstatējam eh, elektrības un gāzes tirgu. Eiropas Savienībā jūs redzat šos zilie stabiņi 90. gados. Eh, šeit eh, bija desmit procentu pieaugums, bet pēc liberalizācijas uh, šīs, uh, šīs tendence ir ievērojami pazeminājusies, un tātad mēs konstatējam, ka ieguvējs ir bijis patērētājs. Tāpat vēl viens svarīgs punkts uh, šai jomā, runājot par elektrības gāzes un naftas cenām un to savstarpējo ietekmi. Uh, Eh, kreisajā grafikā redzams, ka gāzes cenas uh, seko naftas cenai, um, bet uh, šeit ir tomēr nobīde par sešiem līdz astoņiem mēnešiem. Tādā ziņā gāzes tirgū cenas, cenu izmaiņas ir lēnākas. Ja mēs palūkojamies uz elektrības cenām, tad ir ievērojama atšķirība starp vairumtirzniecību un mazumtirzniecību. Un uh, kreisajā uh, grafikā ir redzamas naftas cenas un elektrības biržu cenas. Un šeit jūs redzat diezgan ciešu saikni starp abām šīm cenām, kas ir skaidrojams ar gāzes cenu, un labā pusē ir redzama naftas cena un elektrības patērētāja cena, un šeit ir redzams, ka pateicoties regulējumam šī cena ir relatīvi daudz stabilāka. Lai gan ir arī jākonstatē tas, ka lielu lomu spēlē elektrības biržas, un tomēr ir notikušas arī pārmaiņas cenu noteikšanas kārtībā patērētājiem. Ir mazāk ilgtermiņa kontraktu, un līdz ar to cenas mainās biežāk nekā tas bija agrāk. Eh, līdz šim mēs esam runājuši par tiešajiem, jeb ja pirmā posma ef, eh, efektiem. Tagad uh, Šeit ir uh, sniegts uh, tāds uh, īsts pārskats šai tabulā, un arī ir šeit atspoguļot netiešā ietekme, jeb otrā posma ietekme. Runājot par uh, tiešo ietekmi, mēs konstatējam, ka iet, naftas cenu inflācija, uh, naftas cenu izmaiņas tieši ietekmē inflāciju, tas nozīmē uh, kā vairāk līdzekļu tiek tērēts energoresursiem, līdz ar to ir lielāka ietekma uz inflāciju. Otrais elements, ko mēs varam secināt no šīs tabulas, runājot par netiešo ietekmi, šeit ir uh, papildus tiešai ietekmē, par ko es runāju iepriekš, arī netiešā veidā apmēram par 50% Uh, naftas cenu pieaugums ietekmē patēriņu preču cenu un algu līmeni. Un uh, tālāk, ja mēs cenšamies vēl nodalīt algas atsevišķi, tad mēs varam konstatēt, ka mm, energoresursu cena tiešām ievērojami ietekmē kopējo inflācijas līmeni. Tālāk par kādiem kādi secinājumi izriet no šā ziņojuma. Mēs, protams, lūkojamies vispirms no makroekonomikas un monetārās politikas viedokļa. Mm, jāsaka, ka attiecībā uz uh, pirmā posma uh, ietekmi šeit monetārā politika var maz ko ietekmēt, bet monetārā politika var ietekmēt otrā posma. Uh, ietekmi jeb inflācijas prognozes un balstoties uz empiriskiem datiem uh, energoresursu cenu svārstību ietekmi uz inflāciju pēdējo desmit gadu laikā ir mazinājusies un uh, būtu svarīgi šādu tendenci turpināt attiecībā uz uh, algu noteikšanu šeit uh, sociāliem partneriem ir jāuzņemas atbildība par inflācijas spiediena mazināšanu. Un uh, eirozonas uh, nākotne balstās uz koordinētu un saprātīgu monetāro politiku Tāpat ir jāveicina Eirozonas ekonomikas energoefektivitāte, lai samazinātu energoresursu cenu ietekmi uz makroekonomiku. Paldies! Muchas gracias, eh, Mr. Wolf. Eh. Paldies. Paldies Strauhkungam. Es tagad uh, atklāju diskusijas. Saimon kungs ir uh, pieteicies kā viens no pirmajiem runātājiem. Buzutils, Buzutils Saimons, lūdzu. Paldies, es esmu no īrijas parlamenta, bet arī šeit kādreiz bija deputāts. Man tikai vairāki jautājumi un daži komentāri. Zinu, ka man trīs minūtes dotas. Pirmkārt, attiecībā uz starpsavienojumiem starp valstīm, tas ir jo īpaši svarīgi tādai valstī kā īrija Un es gribētu zināt jūsu domas par to, kā mums vajadzētu veidot šajos starpsavienojumus, kā tos kontrolēt, kā mums eh, noteikt cenas starpsavienojumiem, lai mums būtu kopēja pre, eh, cenu noteikšanas politika Eiropas valstīm attiecībā uz eh, elektrības cenām. Šajā prezentācijā nekas nav minēts par biodegvielu. Uh, Un man liekas, ka tā būs liela loma arī transporta sektorā nākamajos desmit gados. Bet dažādās valstīs pret biodegvielas izturas atšķirīgi. E, konkrēti, ja mēs skatāmies etanola tirgu, tad dažas valstis grib e, piemērot zemus importa tarifus, lai vietējiem ražotājiem būtu no cenas viedokļa kaut kāds priekšroka, bet citas valstis uzliek augstāku importa tarifu, piemēram, salīdzinot apvienoto karalistu un, un um, Zviedriju. Uh, un Spāniju un Portugāli, tad tur var redzēt ļoti atšķirīgu pieeju biodegvielai. Un tas runā pretī vienotam tirgum. Un valsts, kas importē lētu uh, etanolu, lai to eksportētu ES, uh, eh, graušu konkurenci. Uh, un tādā veidā tiek graut arī vietējā ražošana, etanola ražošana un bio degvielu ražošana Eiropas Savienībā. Par to, ka jādala tīklu īpašumtiesības no mm, enerģijas ģenerēšanas un sistēma operā, operēšanas vairākās valstīs joprojām ir e, lieli uzņēmumi, kas piedara valstī, kas joprojām e, pār, pārauga visas šīs te e, sadaļas. Un vai jūs uzskatāt, ka mums ir jāturpina šī te sadalīšana, lai mums būtu neatkarīga sistēma operatori, kas būtu atšķi, at, atdalīti no elektrības ražošā, ražotājiem. Un visbeidzot, es ļoti nobežījos, ka iepriekšējā plenēras sesijā bija liels uzsvars uz to, ka jāpanāk jauns energo līgums Eiropas Savienībā. Mēs varam daudz laika iztērēt un pūliņu iztērēt un uh, cenšoties vienoties par jaunu energo nolīgumu, bet mums vajadzētu praktiski darboties tā vietā. Mums jāveido sadarbības starp valstīm, ņemot vērā esošos likumus, tas ir lik Lisabonas līguma. No savas valsts viedokļu, no mūsu mm, kaimiņu valstu uh, viedokļu būtu grūti pieņemt tuvākajos desmitajos gados šādu jaunu līgumu. Un, ja būtu vēlams šāds jauns energo līgums, tad politiski to būtu ļoti grūti izveidot. Un es domāju, ka mums drīzāk jāskatās uz tām praktiskajām lietām, ko mēs varam padarīt šajā te perspektīvajā pār, pārdzimajā. Paldies! Vai kāds gribētu atbildēt? Pirms es dodu vārdu atkal kolēģiem. Es gribētu pateikt, ka, ja runājam par starpsavienojumiem, balstoties uz manu pieredzi Spānijā, mums nav daudz starp, starpsavienojumu ar Franciju. Apmēram 10%, tā kā te ir problēma ar konkurētspēju spēju vai tā grauj mūsu ekonomikas izaugsmas potenciāli. Es domāju, ka to pašu var sacīt par gāzi. Tur ir tikai 4% mūsu piegādes jaudā. Un e, šķirinātā gāze nav pietiekoši tādā e, krīzes situācijā, kādu mēs nu pat redzējām Ukrainā. Mēs gribētu vēl turpmāk attīstīt šāda veida infrastruktūru, bet mums ir nepieciešams um, publisks finansējums. Tā ir viena vien, vien no lielākajām grūtībām. Otrakārt, par to, ka ka jāatdala transports no pārvaldības, es domāju, ka būtu godīgi, ja es teiktu, ka publiska valsts elektrības kompānija Spānijā e, piemēro pareizu pieeju, bet kas, ko mēs patiešām gribam darīt, tas ir mēs gribam veidot jaunu tīklu veidu, lai mums būtu šāds te sadarbības tīkls starp uh, uzņēmumiem. Lūdzu. Es esmu no Alde grupas Eiropas parlamentā un es strādāju industrijas komiteja jau otro sasaukumu laiku. Es esmu no Rumānijas, tad varbūt man ir cits skatījums uz šo jautājumu attiecībā uz energotirgu. Lai gan mēs neesam daļa no eirozonas starp savienojumu problēmu, tu, Eiropas līmenī par to daudz runā pēc uh, krīzes ar gāzes piegādi no Ukrainas uz Bulgāriju, un tad viena nu, no mūsu dalībvalstīm ziemā cieta no augstuma. Un ļoti žēl, ka ja mums būtu bijusi mm, savienojums starp Bur Bulgāriju un Rumāniju, tad mēs varētu palīdzēt Bulgārijai e, novirzīt šo te, gāzi Bulgārijai. Komisija piedāvāja ziņojumu, un Eiropas parlamentā mēs par to spriedām, par gāz, gāzes piegāžu drošību, un tas ir ziņojums. Vidal Kvadras kungs to sagatavo šo ziņojumu. E, ziņojums joprojām tiek apspriests, bet ideja par starp, starp savienojumiem, starp tīkliem, tā būtu obligāta ideja un iespējams tas um, tiks lēmts uh, valdību līmenī, kā piesaistīt finansēm. Tātad dalība valstis pildīs savas saistības, lai mm, atbilstu drošības kritērijiem. Par pamudinājumiem, lai, uh, lai uzņēmumi ieguldītu naudu starp savienojumiem. Tas, protams, ir atvērts jautājums, jo es kā liberāli ticu, ka ja mēs nedodam stimulu e, tirgum, tad e, tirgus nenoreaģēs uz to, ko politiķi izdomā. Mēs e, nenoreaģēs to, ko mēs domājam, ka vajadzētu darīt. Būtu ļoti jauki, ja jūs varētu pastāstīt par savu pieredzi savā valstī, par šī, domājot par šiem te tirgus stimuliem. Un tas ir ļoti lielā mērā saistīts ar to, ko jūs nu pats sacījāt par to, ka ir valstī piedaroši uzņēmumi un nacionālie tirgi, kuri ļoti pretojas šai starpsavienojums idejai, jo ir nepieciešams aizsargāt uh, savu nacionālo tirgu. Tātad mums tas ir jāskata Eiropas līmenī, jo es nedomāju, ka to var atrisināt katra atsevišķā dalība valstī. Un viens solis varētu būt tieši tās, ka mēs lūgtu dalību valstīm ievērot kaut kādus kritērijus attiecībā uz piegāžu drošību, un tad būtu nepieciešami starpsavienojumi starp tīklīm. Par biodegvielām es neticu, ka biodegvielām ir kāda nākotne. Es domāju, ka tur ir pārāk daudz problēmu Un pēc tik liela entuziasma par šo alternatīvu, ja mēs ieskatāmies dažādos tirgos, arī ASV tirgū, tad es domāju, ka, protams, jūs varat runāt izteikt pretēju viedokli. Un par um, sadalīšanu um, mums jāpanāk vienots energo tirgus, bet liela, dažās dalībvalstīs ir liela pretestība, lai būtu pilnīga sadalīšana. Tāpēc pagaidām mums ir tāds kā sājaukums, ka mēs mazliet eh, pieņemam pārla, pāraudzības, bet ne īpašumtiesību sadalīšanu. Es uzskatu, ka mums nav jāpieņem jauns līgums, jānoslēdz jauns līgums. Mums ir jāievieš tas, kas mums jau ir. Tāpēc es jau runas sākumā teicu, ka mums ir e, problēmas ar ieviešanu. Un vēl gribu uzdot jautājumu ECB pārstāvim. Paldies par jūsu prezentāciju. Vai jūs varat šo jautājumu globālo tirgu eh, kontekstā skatoties Eiropas tirgu, eh, runāt par ASV dolāra ietekmi uz mūsu energotirgu, jo mēs zinām, ka globālajā tirgu mēs parasti runājam par ASV dolāriem, tā kā tas mm, it kā ne jau mēs nosakām to likumu, vismaz es tā saprotu, un vai jūs varētu uh, dot kādu skaidrību šajā jautājumā? Paldies! Ah, ah Mr. Rolf. Thank you very much. Paldies. Vispirms pāris vārdu par jūsu jautājumu par pierādījumiem, kas mums ir ziņojumā, pirms par starp savienojumiem. Ziņojumā mēs parādām, ka situācija nav ideāla, bet energo drošība, pateicoties esošajiem starp savienojumiem, ir jau uzlabojusies, ja mēs salīdzinām ar 90. gadiem. Taču tā pašā laikā, un tas ļoti labi mēs mm, izskatāmies salīdzinājumā ar ASV, bet e, patiešām ir vēl daudz iespēju uzlabot energodrošību lai, un var paaugstināt e, tīklu savietojamību. Tātad divi jautājumi par par aspektiem, ka ir rezerves, par resursu rezerves, un no otras puses ir daži saka, ka integrācija ražošanas un izplatīšanas e, sadalas e, e, integrācija pā, pātrin šo izplatīšanas procesu. Es jau rādīju, ka ir ietekme no liberalizācijas, un mēs redzam, ka šī te integrācija un sadalīšana palīdz samazināt cenas elektrībai. Tāpēc mm, arī šeit mēs šajā jomā mēs varam aktīvi darboties. Un to e, pierāda arī mūsu sniegtie pierādījumi. Par biodegvielām Mums nav tiešas atbildes, ja mēs paskatāmies starptautisko scenārijas attiecībā uz nākotnes attīstību eiro zonai no komisijas un AIE. Jūs redzat, ka tiek paredzēta uh, palielinājums atjaunojamai enerģijai Bet tomēr tas ir ierobežots daudzums un fosilā, fosilās degvielas joprojām būtu tas pamats enerģijai. Un visbeidzot, tika uzdots jautājums par saikni ar starp ASV dolāru un energo cenām. Patiešām pastāv atti, eh, sma, eh, nopietna uh, Uh, saikni starp šīm divām lietām, bet, uh, bet tas nevienmēr ir stabila saikni. Un nevienmēr viss notiek pēc viena scenārija, un no šāda viedokļa raugoties ASV dolāra uh, kursa mainība ietekmē arī cenas. Un vispārīgi runājot šī energo cenu finansializācija, ja tā drīkst teikt, notiek. Un tad, jo var redzēt, ka tirgus uz eh, preču eh, derivātiem ir pieaudzis, un tomēr grūti pierādīt, ka finansializācija eh, energo tirgos patiešām mm, paaugstina cenas. Vism, vismaz tā pašlaik izskatās, šis te cēnu svārstības 8. un 9. gadā varētu būt zināmā mērā izskaidrojums arī ar uh, izmaiņām pieprasījumā un piedāvājumā. Tāpēc mēs nevaram uh, runāt, pateikt, ka tieši šīs te valūtas svārstības ir atbildīgas par cenu svārstībām. Paldies! Muy brevemente, las cuatro cuestiones. Jā, pavisam īsi. Tagad par šiem četriem jautājumiem, kas tika uzdoti. Tie ir ļoti interesanti jautājumi. Nu, pirmais ir par tīkliem un tīklu savienojumu. Runājot par elektroenerģijas piegādi un elektroenerģijas tīkliem. Tas ir kas tāds, kas, piemēram, telekom jomā jau sen ir noticis, un mēs vispār jau neuzdodam pat jautājumu, no kura tīkla telekomunikācija eh, jomā mēs saņemam pakalpojumu. Un mēs varam eh, pakalpojumu atdalīt no eh, piegādātāja tīkla, mēs varam izmaksas celtniecībai un izveidēja arī aprēķināt, kā arī um, noteikt, piemēram, uh, to pievienojumu, kas ir um, elektroenerģijai. Tagad uh, atjaunīgie energoresursi. Ļoti nozīmīgi ir energoresursi avoti, un, protams, tas ir saistīts arī ar tehnoloģiju attīstību. Eiropas Savienības ietveros uh, visnotaļ pastāv iespēja uh, Teh, uh, inovācijas un tehnisko attīstību, attīstību, lai specializētos uz atsevišķiem energoveidiem. Dažas valsts specializējas uz uh, vēja enerģijas plašāku izmantošanu, citas uh, savukārt uz uh, degvielu piedevām un tā tālāk. Par atsevišķiem uzņēmumiem runājot, uh, Tas ir saistīts arī ar manu pirmo atbildi uzreiz. Un noslēgumā, kā mēs šajos ietvaros varam labus rezultātus uh, sasniegt. Vajadzētu izmantot ietvars un nevajadzētu radīt papildu uh, problēmas, drīzāk jāatrisina problēmas. Līdz ar to man neliekas tā, ka Eiropas uh, Savienība, kuras uh, pilsoņi uh, izmanto brīvas kapitāla pārvietošanās, iespējas brīvu personu pārvietošanos un arī vienotu valodu varētu tikt kaut kādā veidā piesaistīti tai valstī, kurā viņi vienkārši um, dzīvo un šādā veidā tikai bremzēt um, jaun, atjaunīgo enerģijas izmantošanu. Ja kāda valsts ražo daudz vēja enerģijas, uh, kādēļ tad šo enerģiju nevarētu uh, um, ļaut izmantot citām valstīm un kādēļ mēs nevarētu kopā šīs jaunās atjaunīgās enerģijas izmantot visas Eiropas Savienības labā. Mēs jau visā pasaulē neesam vieni paši. Tātad nākotnes enerģijas būs atjaunīgas, vai mēs to vēlamies vai nē, jo mūsu planētas nākotne nosaka to, lai un prasto, lai mēs samazinātu CO2 iznešus. Līdz ar to šīs jaunās e tehnoloģijas mums jātīsta turpmāk. Man ir Verkīsas kundze. Paldies! Es esmu ļoti iepriecināta, ka Jakonīkungs ir uh, bijis kādu brīdi zālē, tagad viņš ir izgājis, jo no pagājušā sasaukuma uh, esam pazīstami un esam ļoti labi sadarbojušies. Aizvien tiek runāts par Eiropas uh, labilo polici, pozīciju energotirgu un atkarību no energopiegādātājiem, kas nav pārāk stabili uh, Austrum Eiropā, piemēram, Ukraina. Un tiek runāts arī par to, ka uh, Tagad uh, Turkmēnija un līdzīgas valsts ir tās, no kurām tagad aizvien vairāk enerģijas uh, saņemam. Vienlaikus netiek īstenot tādi projekti, kas varētu garantēt energopiegādi, piemēram, Nabuko, kā arī citi gāzes apgādes uh, projekti. Nekad uh, netiek runāts par vienu, vienu uh, energoavotu, kas ir uh, mūsu valstīs, proti ogles. Tā tiek radīts tāds vēlnišķs uh, imidžs, uh, jo ir augsts CO2 emisijas. Bet mums ir jāievēro arī tas, ko mēs varam sasniegt ar jaunajām tehnoloģijām, piemēram, CO2 uztveršana. Tas taču arī varētu būt tāds kā inovācija avots, varētu investēt jaunās tehnoloģijās un progresā. Uh, tam būtu jātiek pieminētam dokumentos. Un arī mūsu darba grupai vajadzētu to pieminēt nākotnes plānojumā, lai nodrošinātu to, ka mēs vismaz vienīgo tādu iekšējo energo avotu nākotnes enerģijas apgāda plānojumā ietvertu. Atsaucoties uz to, kas tika teikts par starpsavienojumiem un uz to, ka ir nepieciešams uh, veidot enerģijas tirgus būs uh, vienots arī atjaunīgām enerģijām. Priekšsādātājs. Acīm redzot, būtu labāk vienkārši uzdot arī pārējos jautājumus un tad atbildes uzklausīt uh, visām kopā. Nākošais runātājs uh, Boris Kungs no Lietuvas. Pues entonces la señora Araujo. Um, Gerbimie. Ah, ah, ah, ah. Gerbėmėjai antros grupės dalyviai, aš manau, kad Lietuvai tikrai yra nemažiau svarbu. Es domāju, ka tie kolēģi, ka Lietuvā tāpat kā īrijā mēs esam ļoti interesēti starp savienojumos. Mēs esam tāda kā sala šobrīd enerģētikas jomā. Mēs esam pilnībā atkarīgi no viena piegādātāja. Uh, gāzes un elektroenerģijas piegādes sistēmas ir pilnīgi atkarīgas no Krievijas, un mums nav nekādu starp savienojumu ar Rietumu Eiropu. 2009. gadā tika Lietuva apstiprināts starp savienojumu plāns. Šī plāna īstenošana palīdzēs pārvarēt enerģētisko izolāciju un veidot uh, kopīgu struktūru ar kaimiņu valstīm. Eiropā ir jākoordinē energotīklu izveide ar transporta tīklu izveidi, jo tikai pateicoties vienotai energo infrastruktūrai Eiropā mēs spēsim virzīties uz priekšu. Un Um, nodrošināt saprātīgas cenas patērētājiem. Es vēlētos izmantot šo iespēju un uzdot jautājumu ekspertiem, vai bez vienotas tirgus mēs spēsim regulēt energoresursu cenas. Paldies! Senhora Araujo. Muito obrigada. Eu gostava de começar a minha intervenção. Jā, paldies. Sākumā gribētu runāt par sekojošo un atgādināt, ka, piemēram, Portugāla un Spānija ir bijušas labs piemērs veidojot uh, Ibērijas energotirgu Un par īpašumu tiesību nodalīšanu jāsaka sekojošais. Arī šajā jomā Portugālē un Spānijai ir vadošā loma mm, tirgus liberalizācijā. Eiropa ir sekojusi mūsu piemēram. Atsevišķos aspektos tā vēl to arī paveiks, un kā īrijas kolēģis pieminēja, daudzām valstīm ir problēmas sekot Spānijas un Portugāles piemēram. Portugāli ir aktīvi rīkojusies uh, atjaunīgo energoresursu veicināšanā, un tas tiek uh, atzīts. Mēs izmantojam vēju un saules enerģiju, esam investējuši šajās jomās. Mēs esam pasaulē vadošie vēja enerģijas izmantošanā un vēlamies Eiropas um, sadala sistēmu. Tas būtu ļoti labi Portugālei, uh, kura ir daudz tehnoloģiski risinājumi jau eksportējusi uz citām valstīm. Piemēram, um, vēja uh, enerģijas turbīnu ražošanā. Līdz ar to mēs uh, varētu uh, vairāk enerģijas uh, uh ievadīt uh, šajos uh, tīklos. Mums ir arī noteikti iepirkuma noteikumi vēja enerģijas tehnoloģijas izmantošanai. Tas varētu būt arī kā piemērs citām valstīm. Šeit vēlos īpaši pasvītrot jautājumu par cenu veidošanas mehānismiem. Ļoti pamatot uz to nodalīju. Norādītā ir problēma, kas aizvien un aizvien tiek pieminēta, runājot piemēram par naftas kompānijām. Ja pieaug naftas cena barelā, rēķinot, tad tas uzreiz tiek pārnests, bet ja cenas krīt, tad, nu, tas pārnesums uz um, piemērošanu tomēr jāgaida kādu noteiktu laiku. Tas nav tik vienkārši saprotams, kādēļ šīs, šie cenu uh, samazinājums, piemēram, benzīnam, uh, ar tik lielu novēlošanos seko, piemēram, Portugālē. Gala patērētāju ceņu jomā ir tā, kā vēl nav tāds uh, ļoti skaidrs pierādījums uh, sasniegt, ka ir tādas um, vienošanās par cenu. Taču mums ir tāds iespējas radies, ka cēnu atkāpes gala patērētāju uh, maksājumās cenās tiek uh, uzturētas tādas ļoti zemes. Gribu arī vēl pasvītrot sekojošo. Mūsu skatījumā ļoti nozīmīgi ir tas, lai pieejamība un energo cenas tiktu demokratizētas. Šis jautājums ir jāizteno. Es pārstāvu valsti, kurā esam uh, jau digitālajā laika ērā. Es uh, programmu ar nosaukumu Magajaiš, tas ir portugāļu pētnieks, uh, Un visās skolās ir mm, kompjūteri un pieeja internetam, tātad digitālā laika ēra Portugālē jau ir iestājusies. Un tam būtu jābūt iespējamam arī energotirgu. Taču redzam, ka ir aizvien problēmas ar atbalstu maksājumiem elektroenerģijai. Portugāļu uzņēmumu to vienmēr uzsver kādēļ mēs nevaram būt veiksmīgi konkurence ar Spāniju. Tādēļ, ka Spānija atbalsta uzņēmumus un līdz ar to elektroenerģijas izmaksas uzņēmumiem ir daudz mazākas, un tā ir patiesi tāda liela problēma tagad. It īpaši tagad skatoties uz kopējo Iberijas elektroenerģijas tirgu, saskaņojums nav bijis iespējams, un visdrīzāk, ka tas būs vēl sarežģītāk šo jautājumu atrisināt Eiropas līmenī. Uh, Enerģijas jautājums ir eh, starp jautājums, tas skar visu sabiedrību un arī visu tautas ekonomiku konkurētspēju. Līdz ar to mana jautājuma galvenais uzsvars ir vērsts uz to. Tādēļ Eiropas centrālās bankas ekspertam jautājums, kā varētu risināt šos jautājumus valstīs, ne uh, uh, samazinot to konkurētspēju, it īpaši saistībā ar um, uh, šī brīža ekonomisko attīstību. Nākošais runātais no Spāņu senāta Eska Ebeskungs. Jā, paldies. Sākumā es gribētu Lavijas kungam uzdot jautājumu un arī Štrauha kungam uzdot jautājumu par šo pētījumu, kas ir ārkārtīgi interesants un ārkārtīgi interesants arī dažādajos aspektos, par ko tiek runāts šajā pētījumā. Būtu labi, ja mēs varētu nu, tādus atbilstošus secinājumus izdarīt, kādēļ šeit ir vēl tik liels uh, atšķirības, eh, īpaši tas ir sakāms par elektroenerģijas cenām, jo eh, energoavoti ir salīdzināmi un arī citi, eh, teiksim, cenu faktori ir salīdzināmi. Mums vajadzētu būt spējīgiem noskaidrot šo jautājumu. Tātad elektroenerģijas cenas un, un energo cenas kopumā. Ja mēs savienotu visus tīklus Eiropā, Tad taču mums būs šāds tā kā savienoto trauku princips un cenas vajadzētu izlīdzināt. Tajā pašā laikā dažās valstīs darbojas tāda ļoti liela koncerna. Pievēršoties šim jautājumam, gribu uzsvērt to, ka tomēr ir jāuzdod tādu noteikti jautājumu, kas skar ļoti daudz uzņēmums, jo daži uh, spēj tādu papildu ieņēmumu gūt. Un kāds piemērs no vienas citas jomas, un varbūt, ka tas arī varētu būt, nu, teiksim, tāds intereses, piemēram, dzelzceļa satiksme. Uh, Atsevišķās dalība valstīs ir atsevišķa likumdošana, tradīcijas ir ļoti dažādas. Neskatoties, piemēram, uz dažādām tradīcijām, dažādas liežu platumu, liekas, ka šobrīd šie jautājumi ir pārvarēti un tiek veidoti tīkli, kas tiek saistīti viens ar otru visā Eiropā. Šis attīstības uh, plāns ir uh, aizsākts, ir milzīgs tāds plāns. Uh, no Ziemeļa Eiropas līdz uh, burtiski pašiem dienvidiem. Tiek plānot arī citi lieli uh, projekti, kas gan uh, kavējas, piemēram, Sahārā enerģiju ražot, un šo uh, enerģiju tad uh, transportēt līdz pat ziemeļiem. Man liekas, ka šie projekti būtu salīdzināmi ja dažādās valsts varētu vienoties šajos jautājumos, tad tas būtu tiešām tāds milzīgs progress. Kā varētu turpināt šo tīklu savienojumu un uh, starpsavienojumu izbūvi, tas būtu saistīts arī ar cenu uh, pielīdzinājumu. Taču pat labam tas vēl uh, negūst tādu plašu atbalstu tieši tādēļ, ka uh, ļoti ietekmīgi uzņēmumi ir pret to. Un arī atšķirīgās dalībvalstis dažkārt um, lemj par labu vai arī mm, par sliktu um, lieliem uzņēmiem. Tirgus regulējums un arī likumdošana ir ļoti, ļoti nozīmīgi, taču es redzu šeit tādu lielu riska faktoru. Proti, ka patērētāja intereses netiek īpaši e, ievērotas un par to netiek daudz kas runāts Eiropa nu labi, ne visi šeit zālē, bet Eiropai vajadzētu spēt uh, nodrošināt uh, patēriņu. Nodrošināt to, lai nebūtu nekādu pārāvumu, kā tas pirms neilga laika bija Eiropā, īpaši vidus Eiropā. Fakts, ka netiek piegādāta gāze par tādām saprātīgām cenām, nu varbūt cenas ir nedaudz augstāks vai zemāks, bet cenām vajadzētu būt tādām, ka iedzīvotājs spētu to uh, Uh, nopirkt enerģijai jābūt arī vidē draudzīgai, uzreiz nepateikšu, kā tas ir sasniedzams, bet enerģija ir jābūt vidē draudzīgai, lai pildītu mūsu saistības uh, starptautiskā līmenī. Līdz ar to mums jāveic ļoti stingra kontroli, nedrīkst paļaut, lai uzņēmumiem būtu dominējoša pozīcija tirgu un lai tiktu saglabāt šādā veidā arī konkurētspēja. Paldies! Jā, jautājumi tika uzdot ļoti daudzveidīgi. Tagad uh, Valēna kundze sāks ar atbildi. Uh, I'm, I'm on, uh... Man liels uh, prieks komentēt šos jautājumus, kas izskanēja no kolēģiem. Es sevi nesauktu gan par eksperti, esmu tikai politiķe. Es cenšos uh, izprast uh, tos labos, labākos risinājumus, ko piedāvā eksperti. Mēs jau esam mm, secinājuši, ka starpsavienojumi ir absolūti nepieciešami, lai uzlabotu Eiropas energoresursu tirgus darbību. Par to runā visi. Šie starpsavienojumi ir nepieciešami, bet tai pašā laikā pastāv nacionālās intereses, kas uh, ir uh, pret uh, šāda vienota energoresursu tirgus izveidi. Un prioritāte tiek dota nacionālajiem energo uzņēmumiem. Uh, un tāpat nevienmēr tiek domāts pirmām kārtām par patērētāju interesēm, bet gan drīzāk par uzņēmumu interesēm. Mm, mēs piekrītam tam, ka ir nepieciešams liberalizēt tirgu, jo pretējā gadījumā nav iespējams uh, pazemināt cenas un nodrošināt uh, piedāvājumu daudzveidību. Uh, Mm, tomēr nav īsti skaidrs, kā to panākt, jo ir valstis, eh, kuras piešķir eh, subsīdijas, tā skaitā arī mana valsts, un eh, lai gan Brisele izdara spiedienu, pieprasot cēnu liberalizāciju, bet tā kā mēs piedzīvojam ekonomikas krīzi un ir pilsoņi, kas īpaši cieš no šīs krīzes sekām, tādēļ ir grūti atteikties no šīm subsīdijām tagad. Jautājums tālāk par Nabuko. Tā vietā, lai mazinātu atkarību no viena energo avota, mēs atkal domājam par jaunu cauruļvadu būvi uz to pašu vienu E, energo resursu avotu. Mana attieksme ir diezgan skeptiska pret šo projektu. Es nedomāju, ka Nabuko tādā veidā, kā tas tika iecerēts, tiks e, arī īstenots. Varbūt ir e, jādomā par maršruta maiņu un gāzes atradņu maiņu. Es domāju, ka Spāniju mēs varētu aplūkot kā piemēru. Spānija atrodas pārāk tālu no Krievijas, lai varētu izmantot cauruļvadus, un tādēļ Spānijā ir uzbūvēti termināli sašķidrinātās gāzes pārkraušanai. Un līdz ar to gāze tiek uh, importēta no visas pasaules un nav atkarīgs viena piegādātāja. Un varbūt mums būtu jādomā par alternatīvām, par uh, sadalas tīkliem un uh, pārkraušanas termināliem. Jādomā par to nākotnē. Tas arī viss man šobrīd. Paldies! Es gribētu sākt savu atbildi uh, Urkifas kundzei. Uh, Jā, savā ievadu uzrunā es um, minēju, ka tehnoloģija būs virzītājs spēks, domājot par dažādu energo avotu izmantošanu. Mums ir uh, par to, kā īstenot CO2 uzstāšanos aptveri un saglabāšanu, un mēs domājam par tīriem enerģijas avotiem. Uh, ogles ir plaši izplatīts resurss Eiropā. Uh, ir grūti saņemt finansējumu pētījumu veikšanai attiecībā uz dažādām tehnoloģijām, kas palīdzētu uh, veicināt tīrāku energoavotu izmantošanu, bet mēs neesam vieni paši pasaulē. Mums uh, ir pieredzes apmaiņa notiek ar, ar partneriem citviet. Mums ir uh, Eiropā arī jādomā par to, kā radīt darba vietas, jaunas darba vietas, attīstot jaunus energoresursus, jaunus enerģijas avotus jo pretējā gadījumā problēmas radīsies nekai, ne tikai Eiropai, bet arī visai pārējai pasaulē. Mums ir jāveicina pētījumi šajā jomā. Krīze, ar ko mēs šobrīd saskaramies enerģētikas jomā, ir tikai aizbērga redzamā daļa Spānijas uh, energoresursu turgus, tirgus labi ilustrē šo situāciju. Enerģētikas jomā robežas nepastāv. Mums ir uh, jācenšas izmantot situāciju mūsu interesēs un jāmeklē sadarbības partneri. Jā. Ja mūsu valsts uh, kompromisa noslēgšanas rezultātā ir uh, zaudētāja lomā, tad šāda situācija ir nepieņemama. Ir jādomā par to, lai visi būtu ieguvēji. Piemēram, kā tas bija gadījumā, kad tika izmant, iztenota uh, agrārā reforma Spānijā un uh, sākotnēji mazie zemes gabali tika apvienot, lai varētu labāk izmantot modernās tehnoloģijas. Tādēļ mums ir jācenš izmantot tehnikas progresu mūsu ekonomikas attīstības interesēs, lai gūtu ietaupījumus no no ekonomikas mēroga. Tālāk runājot par starp savienojumiem un cenām, ir taisnība. Ja mums būtu vienotais tirgus, tad būtu arī lielāka konkurence šai tirgu. Un ja ir noteikti stingri konkurences noteikumi, tad tas veicinās uh, konkurences pieaugumu un no tā visi būs tikai ieguvēji ja mums nav vienota energoresursu tirgus, tad mēs nespēsim efektīvi nodrošināt enerģijas piegādi 21. gadsimtā. Un uh, manā, manas uzmanības centrā, protams, ir galvenokārt patērētāji. Veidojot Eiropas integrācijas procesu, mēs pirmkārt domājam arī par patērētājiem. Paldies! Es atbildēšu ļoti īsi. Uh, runājot par patērētājiem, es jau savā runā norādīju, ka mums ļoti rūp patērētāja situācija, patērētāja cenu līmenis. Un es arī pateicos jums par to, ka jūs analizējāt šo situāciju tieši no šāda skatu punkta. Tālāk par dažiem elementiem, kas šeit tika minēti par Pirmkārt par asimetriju. Jūs šo situāciju pārzināt vēl labāk nekā es. Šeit ir nobīde cenu reakcijas jomā. Bet, ja mēs rūk, lūkojamies uz patēriņa cenu pieaugumu un kritumu, tad uh, ir dati, kas liecina par to, ka ir nobīde, bet nav datu par to, ka šeit būtu kāda mm, skaidra asimetrija cenu pieaugumā un kritumā dažādās valstīs un arī jūsu valstī. Bet es domāju, ka mums ir jābūt piesardzīgiem, kad mēs vērtējam šādas tendences, šādu attīstību. Jautājums par subsīdijām. Es uh, piekrīstu tādā ziņā, ka ja subsīdijas noved pie tirgus kropļojumiem, tad tās ir nevēlamas. Ir uh, mums jādomā par ilgtermiņa perspektīvu, it īpaši enerģētikas, energo uh, sadalas tīklu jomā. Mums ir nepieciešams ilgtermiņa investīcijas un jāīsteno konsekventa politika, lai būtu kopīgi mērķi un koordinēta politika arī no, no politikas viedokļa. Runājot par siltumnīcas gāzu emisijām, ir um, neproduktīvi noteikt nodokļus vienā jomā, bet nenoteikt citā jomā. Uh, ir nepieciešama politikas koordinācija Eh, runājot par tirgus liberalizāciju, vai šādā gadījumā cenas eh, būs visur vienādas, ja būs starp eh, savienojumu nodrošināt. Mums ir jāsaprot tas, ka, piemēram, elektroenerģijas tirgu, ener dažādu enerģijas avotu uh, īpatsvars ir atšķirīgs. Piemēram, Francijā ir liels īpatsvars kodolenerģijai, citur ir lielāka ietekme naftas, naftai un gāzei šai jomā, un līdz ar to cenu līmenis starp dažādām valstīm ir atšķirīgs. Otrs elements ir uh, sadales tīkli un to izmaksas. Protams, šeit var runāt arī par konkurences līmeni, par valstīm, kur ir lielāka konkurences līmenis nekā citās. Uh, tie arī bija man, uh, mani komentāri šajā jomā. Un pirms mēs atkal uzsākam otro komentāru raundu, es arī gribētu izteikt dažas piezīmes par to, kas šeit izskanēja. Mēs runājam par enerģiju go taupīšanas pasākumiem, par to, ka Eiropai tas ir jāizvirs kā viens no svarīgākajiem mērķiem. Mums ir jādomā par to, ka energoresursu nodrošinājums ir svarīgs ne tikai patērētājiem, bet arī eh, rūpniecībai, eh, tās konkurētspējas nodrošināšanā. Mums ir jādomā ne tikai par preču ražošanu, bet arī par tehnoloģisko revolūciju mums ir jābūt tās avangardā. Ukrainas gāzes uh, piegāžu krīzes laikā mēs uh, sapratām, ka ir nepieciešams uzlabot sadarbību starp dažādām valstīm uh, attiecībā uz energoresursu izmantošanu. Ja mēs, piemēram, būtu varējuši izmantot um, Alžīrijas gāzi, lai mazinātu šo krīzes ietekmi uz Austrum Eiropu. Tagad vārds Lavīļas kungam. Gribētu pateikties un um, teikt, ka mēs mēģināsim apkopot uh, jūsu domas Un rīt uh, priekšpusdienā uh, prezentēsim to plenārsēdē, un līdz ar to.